President. Eine Minute. Meine sehr geehrten Dāmas un kungi, tagad mēs varam turpināt sēdi, kas tika pārtrauktā 17. janvārī. Protokols, kā arī